būs nepieciešams skaidrojums. Es ceru, ka pēc iespējas vienkāršāk izskaidrošu jums šo procedūru. Pēc balsošanas atvēršanas jūsu ekrānā pie jūsu vietas tiks norādīts vispirms, par ko tiek balsots, tātad vicepriekšsādētāju kandidatūras, tad parādīsies kandidātu saraksts un jūs redzēsiet uh, uh, brīvo vietu skaitu. Tas būs norādīts. Tas nozīmē, ka tur tiks norādīti šie deviņi kandidāti, un vienlaikus tiks norādīts arī, ka ir astoņas brīvas vietas. Tā kolēģa vārds par kuru jūs vēlaties balsot, eh, to jūs varēsiet atzīmēt eh, zem ekrāna labo taustiņu nospiežot. Tātad nospiežot labo taustiņu zem ekrāna, ekrāna lejasdaļā. Ja jūs nospiedīsiet šo taustiņu, tad uh, tiks uh, iezīmēts šī kandidāta vārds un to varēsiet atzīmēt. Uh, Un ja jūs vēlties šo kolēģi atzīmēt, tad jums jānospiež plus jeb jā taustiņš. Un balsošanas iekārtā tas ir kreisais taustiņš. Tātad eh, iezīmējot, eh, lai iezīmētu kandidātu, jums ir jāpiespiež labais taustiņš un balsošana tad attiecīgi notiek ar kreiso taustiņu balsošanas iekārtā. Tad uh, iedegsies zila kontrola lampiņa. Tā ir šī te lampiņa šeit. Tā iedegsies uh, zila, jo tā ir uh, aizklāta balsošana, un tas tāpēc, lai neviens neredzētu, kā jūs esat nobalsojuši. Tad, kad šī uh, zilā kontrola lampiņa iedegsies, tad pirms attiecīgā uzvārda parādīsies zvaigznīte. Tas nozīmē, ka ja jūs eh, būsiet par kādu nobalsojuši, tad parādīsies zvaigznīte, un līdz ar to šis balsojums ir veikts. Šī balss ir nodota tad. Lai balsojums būtu aizklāts un neviens neredzētu, par ko jūs esat nobalsojuši, un ja jūs vēlties atkal atgriezties savā sarakstā un pastaigāt pa šo sarakstu, tad to varat izdarīt ar tā saukto kursoru. Uh, Tas nozīmē, ka uh, jūs varat uh, šo sārakstu uh, arī izstaigāt ar šo taustiņu. Tātad šī iezīmēšana ar labo taustiņu, um, tā notiek uh, pastaigājot uz augšu un uz leju, bet ja jūs esat uh, nobalsojis um, un parādās šī zvaigznīte, tad balsojums ir jau veikts bet līdz es uh, būšu pateicis, ka balsošana ir beigusies, jūs varat balsot, jūs varat staigāt pa šo sarakstu un balsot. Bet tad, kad es pateikšu, ka balsošana ir beigusies, tad jūs vairs nevarēsiet uh, spiest uz plus taustiņu un nevarēsiet arī anulēt savu balsojumu. Tagad veiksim uh, testa balsojumu. Jā, lai mēs uh, vienreiz varētu um, redzēt un uh, uh, saprast, vai visi kolēģi ir sapratuši, kā jābalso. Noch... Tagad vēlreiz pajautāšu uh, šeit augšā sēdošajiem, vai es pareizi visu paskaidroju. Pasakiet vēlreiz, kur ir šis te kursors, ar kuru var uh, pastaigāt uz augšu uz leju pa sarakstu. Okay. Ich sehe Labi, jā, es redzu, ka viss ir skaidrs. Tagad, dāmas un kungi, parādīsies uh, dziedātāja vārds. Domingo, Julia Migenes Johnson, Jesse Norman un Luciano Pavarotti. Un... Šeit uh, uz ekrāna un arī uz jūsu ekrāniem parādīsies šo dziedātāju vārdi. Un tagad tas būs testa balsojums. Eh, jūs varēsiet balsot par šiem dziedātājiem. So. Tātad. Wir müssen noch warten, bis die Künstlerinnen un... un... un... un... un... un... un... un... un... un... Mums vēl jāparādās, eh, līdz eh, mākslinieki būs ieradušies. Jāpagaida vēl. Ja nemaldos, viņi vēl ir mēģinājuma telpās. Pavarotī. Pavarotī kungs, nē. bitte noch um einen moment geduld ja vēl mirklīt pacietības football players ja futbolisti mhm. We could also take former prime minister. Mēs būtu varējuši arī uh, sastādīt sarakstu no bijušiem premjeriem. Jā, bitte sehr, Herr Lambert. Jā, lūdzu, Lambert kungs. Monsieur le Président, je ne sais pas. Priekšsēdētāji. Tests šķita, ka darbojas, bet vai tas ir jaunais veids slepeniem balsojumam, kad mēs nezinā, nedrīkstam zināt, par ko mēs balsojam? Pataragazā. Ich warte noch mal fünf Minuten. Es vēl pagaidīšu piecas minūtes. Es nezinu, kāpēc eh, šeit tehniski kaut kas eh, nedarbojas. Lūdzu pacietību. So. Tātad. Monsieur Lambert, euh, qui proposez-vous pour le... Euh, Lambert kungs, ko jūs piedāvājat zaļo grupai karēras euh, dziedātāju? Labi, sākam vēlreiz. Also. Tātad, sākam. Sākam balsot. Okay. Kolēģinu un kolēģi. Dargie kolēģi, vai visi ir nobalsojuši? Sind Sie mit dem Maschinen? Vai jūs esat iepazinušies ar autoparku? Vai ir kāds, kuram ir jautājums, tehnisks jautājums par balsošanu? Pajautāšu vēlreiz, vai visi kolēģi ir iepazinušies ar šo tehnisko pusi balsošanai? Vai visi kolēģi ir nobalsojuši? Tad tagad beidzam balsot. So, also abgegebene Stimmen. 696 kolēģi ir nobalsojuši, 673 balsis derīgas, 21 balss ir nederīga. Nav ievēlēts neviens dziedātājs un neviens dziedātāja. Ļoti jauki. Vielen Dank. Wir kommen jetzt. Paldies. Tagad būs elektroniskais balsojums. Vēlreiz nolasīšu jums kolēģi vārdus, kas kandidējuši šiem amatiem. Alfabētiskā kārtībā ir jābalso par Kastaldo, Krētu, Černecki, Gijum, Lamsdorfs, Lunačeka, Papadimulis, Rēns un Sasuli.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 haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? Vai visi kolēģi paspēja nobalsot? Ērtuga kungs, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, viens īs jautājums. Mums bija dažas nesaprašanās. Ja balsošanas sarakstā ir astoņi cilvēki, vai vismaz par pieciem ir jānobalso? Nē, nē. Jūs varat nobalsot par vienu, augstākais par astoņiem. Nu, jūs vispār varat ne par vienu nebalsot, kā jūs vēlaties. Bet uh, augstākais astoņas balss, tas ir maksimums. Bet tikai astoņi jau ir arī jāievēl. Dārgie kolēģi, deviņi kandidāti ir šim amatam un tikai astoņas vietas. Līdz ar to jūs nevarat nobalsot par deviņiem, tad šīs biļetens nebūs derīgs. Es ļoti uzmanīgi pavaicāšu, vai ir vēl kolēģi, kas tagad balso? Šķiet, ka nē. Tagad es vaicāšu oficiāli, vai visi kolēģi un kolēģis ir paspējuši nobalsot. Es atkārtošu jautājumu, vai visi ir nobalsojuši? Labi, beidzam balsot. Abgegebene Stimmen 704 nobalsojuši, 691 balss derīga, 13 balss ir nederīgas. Un kvalificētājs vairākums ir 346 Kreitu kundze, 406 balsis, Gijam kundze tāpat arī ievēlētas, Sulī kungs 349 ievēlēts, Rēna kungs 387 ievēlēts, Lamsdorfa kungs 200. 67 eh, nav ievēlēta, Lunačekas kundze 244 nav ievēlēta, Černecka kungs 243 nav ievēlēts, Papadimulas kungs 210 balsis nav ievēlēts, Papastalo 115 nav ievēlēts. Tātad ir nepieciešama trešā vēlēšanu kārta. Es gribētu tagad lūk kolēģis, kas ir ievēlēti. Es gribēju pavaicāt visiem, kas ir ievēlēti par vicepriekšsēdētājiem, vai viņi ir eh, mierā ar šo rezultātu. Labi, neviens neprotestē, tad viņi ir ievēlēti. Tagad trešais vēlēšanu rauns. Gribēju jums pateikt, ka trešajā vēlēšanu kārtā ir nepieciešams vienkāršais vairākums. Lukas kungs. Herr Präsident, können Sie bitte erläutern? Priekšsēdētāji kungs, vai jūs varētu paskaidrot, kā